Bene. Labi. Bene, iniziamo subito. Labi, sāksim balsojumu. Atvainojos kolēģiem par dažu minūtu nokavēšanos, diemžēl. Uh, debatas, ņemot vērā arī plašo līdzdalību. Tās bija kopīgas debatas. Bija 25 de deputāti, kur vēlējās izteikties, bija ļoti grūti ievērot laiku. Nu, tagad uh, sāksim nekavējoties, cerams, ka mm, progresēsim ātri. Sāksim ar Tuzanovski ziņojumu. Allora pro- eh, proviamo a... Eh. Ah, c'è dell'estate. No, ma nous allons faire une test de vote, seulement. Mēģinā, no, sā, no sākuma izmēģināsim balsojumu, lai redzētu, kurš ir klāt. Allora, text, eh, il testo è aperta la votazione. Tagad eh, varam sākt balsot. Testa balsojums. Sākiet balsot. Pārbaudas balsojums tātad. Vēl var balsot. Beidzam balsot. Pavisam tā tad ir 45 klātesošie. Lūdzu. Pilēr, nē, viss labi. Tagad esam izmēģinājuši balsojumu, sākam. 108. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 22 par pret īsti nav skaidrs. Tātad elektroniski balsojam par 22. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojām par 9. grozījumu par pret atturas. Noraidīts arī šis. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. 12. Eh, referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Šķiet pieņemts. Bija maz roku, bet šeit pieņemts. Septītais grozījums pār pret atturas pieņemts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 12. grozījums pār pret atturas noraidīts. 12. grozījums imko Pārbaudām, pārbaudām. Sākam balsot. 12. imko grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 4, 35 pār 11 pret pieņemts. 120. pār pret atturas noraidīts. 121 pār pret pret atturas pieņemts. 122 pār pret atturas pieņemts. 27 pār pret atturas noraidīts. 16 pār pret atturas pieņemts. 28 pār pret atturas pieņemts. 29 pār pret atturas. Man šķiet pieņemts, bet pārbaudām. Sākam balsot. Mēs balsojam par 29. kultūras komiteju. Beidzam balsot. 35 pār pieņemts. 17 pār pret. Atturas pieņemts. 123. Atvainojiet, 123 pār, pret, atturas noraidīts. 124 pār pret atturas noraidīts. 128 pār pret atturas noraidīts. 125. 128 elektroniski lūdzu. Beidzam balsot 126 pār pieņemts. 125 pār pret atturas pieņemts. 129 pār pret atturas pieņemts. 130 pār pret atturas noraidīts. 131 pār pret atturas pieņem. Noraidīts. Pārbaudam. 131. lūdzu. Noraidīts. Nedaudz, bet noraidīts. 132 pār ar mutisko grozījumu. 132 pār pret atturas pieņemts. 133 pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 134 pār pret atturas noraidīts. 135 pār pret atturas noraidīts. 136 pār pret atturas noraidīts. 137 pār pret atturas noraidīts. Kompromiss 15 pār pret pret atturas pieņemts. 16. pār pret atturas pieņemts. 14. grozījums pār pret atturas 14. grozījums. Imko 14. grozījums pār pret atturas pieņemts. Pārbaudam 14. Beidzām balsot. 20 pār 25 pret noraidīts. Trīsdesmit divi pār pret atturas pieņemts. Divdesmit pār pret atturas noraidīts. 153 pār pret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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts. 165 par pret atturas noraidīts. 19 kājas kompromiss par pret atturas pieņemts. 169 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 23 pār pret atturas pārbaudam. Sākam balsot. Par 23. grozījumu balsojam. Redži. Beidzam balsot 29 pār 15 pret pieņemts. 24 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts. 172 par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. 172. Beidzam balsot. 21 pār, 24 pret. Šodien ir nēdiena. 173. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 35. pār, pret, atturas, pārbaudam. Šovakar ļoti dīvaini. Skaitļi, jo daudz nav klāta. Beidzam balsot. Pieņemts. Šīm 34 pār pret atturas pieņemts. 21. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tagad 22. un 177. pār pret atturas pieņemts. 179. Redzu? Tagad bal nobalsojām par 22, 177 kopā, un tagad balsojam par 179. Gatavi? Labi. 179 pār, pret, atturas pieņemts kopā 23, 180, 181 par pret atturas pieņemts. 11 par pret atturas izskatās noraidīts, taču pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3, 8, 8. 38 pret 8 pār. 25 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 182 pār. Pret. Atturas pieņemts. 26 pār. Pret. Atturas. Izskatās noraidīts pārbaudām. Sākam balsot. Tātad 26. grozījums. Beidzam balsot. 26. Balsam par 26. Vēl viena pārbauda. Tagad balsojam par 26. grozījumu. Sākam balstot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 pret. Tagad balsojam par 24. Par. Pret. Atturas pieņemts. 185. pār. Pret atturas pieņemts. 36 pār pret atturas pieņemts. 37 pār pret atturas noraidīts. 27 pār pret atturas pieņemts. 186 pār pret atturas pieņemts. 187 pār pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 191 par, pret, atturas pieņemts. 114 par, pret, atturas pieņemts. Noraidīts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 194 par, pret,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 pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atteru, atturas pieņemts. 40. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. 205. par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 16 pār pret atturas pieņemts. 206 pār pret atturas nu, pieņemts. 18 pār pret atturas pieņemts. Kompromis 26 pār pret atturas pieņemts. 27 pār pret atturas pieņemts. 20. pār pret atturas pieņemts pieņemts. Pārbaudam 20. grozījumu, lūdzu. Beidzam balsot. 22, 24 noraidīts. 30. grozījums pār pret atturas noraidīts. 28. kompromiss pār pret atturas nu, pieņems. 218 pār pret atturas. Lūdzu, pārbaudam. 218. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. <laughs> Nebija paceltu roku. 29. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 225 pār pret atturas pieņemts. 227 pār pret atturas pieņemts. 31 pār pret atturas pieņemts. 228 pār pret atturas noraidīts. 41, 17 kopā par pret atturas noraidīts. 30. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 31. pār pret atturas pieņemts. 32. pār pret atturas pieņemts. 244. pār pret atturas pieņemts. Un tagad blokā 245, 246, 247 pār un arī 248 pār. Divsimt četrdesmit pieci, divsimt četrdesmit seši, divsimt četrdesmit septiņi. Labi? Tā par pret atturas noraidīts. 248 par pret atturas noraidīts. Pārbaudam lūdzu. 248. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 250 par ar mutisko grozījumu. 250 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 249 par pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 251 par pret atturas noraidīts. Gribat pārbaudīt? Noraidīts, bet ja gribat pārbaudam. Beidzam balsot. 16.30. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts. 200. Tad, tad nē, par šo nē, par 255. nē, tas ir atsaukts. Tagad kompromiss 34 pār pret atturas pieņemts. 257 pār pret atturas pieņemts. 35 pār pret atturas apstiprināts. Tālāk 262 pār pret atturas pieņemts. 263 pār pret atturas pieņemts. 43 pār pret pilār pār vai pret pār 200, pār 43 pār pret atturas pieņemts. 36 un 265 kopā pār pret atturas pieņemts. 266 pār pret pret atturas pieņemts 267 par pret atturas pieņemts 268 par pret atturas pieņemts 269 par ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas pieņemts Pārbaudam par 21. lūdzu. Beidzam balsot. 24 pār 22 pret pieņemts. 36. kompromiss par pret atturus pieņemts. 272. 22 pār pret atturus noraidīts. 272 pār pret atturus pieņemts. 23 pār pret atturas pieņemts, 24 pār pret atturas pieņemts, 273 pār pret atturas pieņemts kopā 274, 22 pār pret atturas pieņemts, 275 pār pret atturas pieņemts, 276 pār pret pret atturas pieņemts. 277 pār pret atturas pieņemts. 278 pār pret atturas pieņemts. 279 pār pret atturas pieņemts. 280 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 37 pār pret atturas pieņemts. Tad blokā 28, 30, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Par pret atturas noraidīts. Tagad 44, 18 kopā par pret atturas noraidīts. 290 pār pret atturas pieņemts. 20 pār pret atturas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 pret atturas pieņemts, 42 pār pret atturas pieņemts, 43 pār pret atturas pieņemts, 44 pār pret atturas pieņemts, 46 pār pret atturas pieņemts, 47 pār pret atturas pieņemts, otrais eh, kompromiss pār pret atturas pieņemts. 46 pār, 47 pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss eh, pār pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pār pret atturas pieņemts. 50, trešais pār pret atturas pieņemts. 54 pār pret atturas pieņemts. Ceturtais pār pret pret atturas pieņemts, 55 pār pret atturas pieņemts, 56 pār pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts, viens pār pret atturas pieņemts, 62 pār pret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 pret atturas pieņemts. 6 pār pret atturas pieņemts. 6 un 66 kopā pār pret atturas pieņemts. 67 pār pret atturas pieņemts. 8 pār pret atturas pieņemts. Pārbaudam šo Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 71 pār, pret, atturas pieņemts. 72 pār, pret, atturas pieņemts. 10 pār, 4 kopā pār, pret, atturas pieņemts. 73 pār, pret atturas pieņemts, 6. pār, pret atturas pieņemts, 5. pār, pret atturas noraidīts, 2 pār, pret atturas pieņemts, 77, 78 kopā, pār, pret atturas apsabienēts, 12 pār, pret atturas pieņemts, 13 pār, pret pret atturas noraidīts. 79 par pret atturas noraidīts. 14, 14 6 kopā par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 82 pār, pret atturas pieņemts 83 pār, pret atturas pieņemts 84 pār, pret atturas pieņemts 85 pār, pret atturas pieņemts 8. kompromiss pār, pret atturas pieņemts 88 pār, pret atturas pieņemts 89 pār, pret atturas pieņemts 10 pār, pret atturas noraidīts, 9, 90 kopā pār, pret atturas pieņemts, 91 pār, pret atturas eh, pieņemts, 92 pār, pret atturas pieņemts, kompromiss 9 pār, pret atturas pieņemts, 7 pār, pret atturas pieņemts. 18 pār pret atturas pieņemts. 96 pār pret atturas noraidīts. 10. kompromiss pār pret atturas pieņemts. De, 10 100 kopā pār pret atturas pieņemts. 101 pār pret pret atturas pieņemts 102 divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas noraidīts. 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts 20. un 8. kopā pār pret atturas atturas pieņemts 11 pār, pret atturas pieņemts 107 pār, pret atturas pieņemts 4 pār, pret atturas um, pieņemts. Un gal balsojums elektroniski sākam balsot. Lūdzu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 43 par, 1 pret, 1 atturas. Tagad balsosim par uh, rezolūciju. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Labi. 44 par ļoti labi. Labi. Apsveicam par ieguldīto darbu un tagad pārējam pie koveža ziņojuma. Ā, nav skūda, tu zinu. Nē, atvainojiet, vēl īsti ne, bet tomēr jā. Kovača ziņojums. Tātad eh, Kovača ziņojums. Un ir tikai viens balsojums par uh, normatīvo priekšlikumu. Sākam balsot. Kovačs ziņojums. Beidzam balsot. Labi. 39 pār, 1 pret 1 atturējies. Līdz ar to ļoti labi. Nākošais ir enču ziņojums. Lūdzu ir izstrādāts kompromiss un arī mutisks grozījums. Kompr par kompromisu D. Tā tad sākam balsot par enču ziņojumu. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss divi. Ar mutisko grozījumu lūdzu mutiskais grozījums. Thank you, Chair. Uh, like... Paldies! Es gribētu piedāvāt svītrot atsauci uz nekonvencionālām enerģiju, nekonvencionālām enerģiju avotiem. Es to piedāvāju, bet es nezinu, kādēļ tas šeit parādās tādā veidā. Grozījums ir ļoti vienkāršs. Tikai svītrojam non-conventional vārdu. Ja vēlaties un kolēģi nesaproties, var izlasīt pavisam īsi, tad es pieņemu zināšanai, kā Eiropas sadarbības mērķi, arī makro reģionālā stratēģija rada sadarbības iespējas pārobežu projektiem, lai varētu sasniegt efektīvu un arī viedas um, savienojumus starp vietējiem reģionāliem enerģijas resursiem un nevis nekonvenciāliem nekon enerģijas avotiem. Es gribu svītrot non-conventional. Paldies! Siete d'accordo? Vai piekrītat, vai visi piekrītat mutiskajam grozījumam? Labi. Tad balsojam uh, kompromisu divi ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par, otrā daļa par, pieņemts otrā daļa par, pret atturas pieņemts kompromiss numur 4 par, pret atturas pieņemts grozījums 17 par, pret atturas noraidīts. Gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim 17. elektroniskais balsojums. Noraidīts 24 pret 18 grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 19 par pret atturas noraidīts. Kompromis 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 23 par pret atturas pieņemts. Grozījums 24 par pret atturas pieņemts pieņemts, grozījums 25, divās daļās pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, grozījums 26 par, pret atturas pieņemts, 27 par, pret atturas pieņemts, kompromiss 6 par, pret atturas pieņemts, kompromiss 7 par, pret atturas atturas pieņemts. Grozījums 31 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par, 1 pret, 2 atturējušies. Līdz ar to Nākošais ziņojums tas ir Werner Langen ziņojums. Sāksim balsot. Vai visi var balsot? Jā. Grozījums 4 par, pret, atturas. Pieņemts grozījums 58 par, pret, atturas. Pieņemts grozījums 5 par, pret, atturas. Pieņemts grozījums 59 par, pret, atturas. Noraidīts grozījums 6 par, pret atturas pieņemts. Grozījums 7 par pret atturas noraidīts. Grozījums 61 par pret atturas noraidīts. Grozījums 62 par pret atturas pieņemts. Grozījums 63 par pret atturas pieņemts. Grozījums 64 par pret atturas noraidīts.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 atturas norādīts. 10 par pret atturas pieņemts. 11 par pret norādīts. No, il, no, abbiamo votato. Mēs balsojam par desmito grozījumu, par to jau mēs nobalsojam. Tātad balsojam par 11 tagad. Nē, es redzu vēl 72. arī par to ir jābalso. Es atvainojos, patiesi atvainojos. Mēs balsojam par 71. un 10. tagad balsojam par 72. Labi, 72. Par pret atturs norēdīts.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 pret atturas noraidīts 14 par, pret atturas pieņemts 15 par, pret atturas pieņemts 82 par, pret atturas pieņemts 83 par, pret atturas pieņemts 16 par, pret atturas pieņemts 84 par, pret atturas noraidīts 85 par, pret atturas norādīts 17 par pret atturas pieņemts 86 par pret atturas pieņemts 87 par pret atturas pieņemts 88 par pret atturas norādīts 89 par pret atturas norādīts 90 par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts 24 un 100 par pret atturas pieņemts 98. Nē, es atvainojos 25. par pret atturas pieņemts 101 par pret atturas noraidīts 102 par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts. Simt trīsdesmit piektais grozījums. Simt trīsdesmit piektais grozījums. Tātad pieņemts viss kārtībā. Allora, siamo a posto. Voto finale, prego tagad noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Ļoti labi 37 par, 6 pret, 3 ir atturējušies. Sirsnīgi sveicu. Un tagad nākošais balsojums. Un šeit ir uh, mutisks grozījums par stres testu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 par. Neviens nav atturējies, neviens nav balsojis pret. Ir vienbalsīgi. Un tad arī vēl uh, ES tārauda rūpniecība sākam balsot ir mutiskais jautājums. Ļoti labi. Beidzam balsot. 44 par arī šeit ir vienbalsīgi. Jautājums pieņemts. Līdz ar to viss ir pabeigts. Paldies, paldies par jūsu atbalstu. Atvainojiet, ka sākumā nedaudz aizkavējāmies. Un sākumā arī nebija īsti skaidrs, kad kas notika un um, kas par ko balsoja. Nākošā sēde 27. novembrī pēc piecām minūtēm sāksim koordinātoru tikšanos un lūdzu visus citus iziet no zāles.